pēc paziņojums. Sēdes sākumā priekšādātājs jau informēja, ka pārbaudīja mūsu kolēģu prasību un ir apstiprināts tas, ka pret šiem abiem deputātiem uzliktās sankcijas sāksies no rītdienas.